Buon pomeriggio. you have to learn another, another word tonight, <laughs> this afternoon. Allora. Sveicināt, kolēģi! Un vēlreiz sveicināt, kolēģi, godāti viesi! della Commissione. Mēs sākam mūsu komitejas sēdi. Un man ir daži paziņojumi kolēģiem. Un pirmais no tiem ir, ka šī sēde tiek translēta arī Eiropas parlamenta mājaslapā. Tātad web streaming formātā, web tieši straumē. Un vienkārši nu, jums jāuzmanās un visu laiku jāsmaida un jābūt ļoti Lechner. Allora, chiedo ai colleghi di adottare. Eh... Nu, es līdz ar to tālāk. Nākamais paziņojums jums, kolēģi. Mm, tātad tas ir par iepriekšējās sēdes protokolu. Mm, atvainojos, nevis pirms, tomēr mēs tad apstiprinātu šīs sēdes darbkārtības projektu. Ja jūs to neiebilstat, līdz to darbkārtību apstiprinātu, un ja nav iebildumu pret sēdes iepriekšējās sēdes protokolu, tad tas arī tiks apstiprināts sēdes beigās. Un tūlīt nekavējoši arī ķeramies pie nākošā, tas ir trešā darbkārtības jautājuma. Un tur ir, man ir liels prieks sveicināt Čehijas eh, transporta ministru Bendelkungu. Viņš tātad šobrīd arī ir transporta ministra padomis priekšsēdētājs. Un līdz ar to mums ir lieliski iespēja šoreiz arī pārunāt jautājumus mūsu sadarbību šo mēnešu laikā. Mums tad ir paredzēta viedokļa apmaiņa. Un vispirms, protams, mēs gribam tuvāk iepazīties ar jums, godātais ministru kungs. Uh, un līdz ar to pārunāt mūsu sadarbību nākošajo mēnešu laikā. Līdz ar to nekavēšu jūs, godātais ministra kungs, jūs jau redzat, ka arī jūs, godātie kolēģi, redzat, ka tātad ministra padomas priekšsēdētājs ir šeit, Bendelkungs, un mēs dosim viņam vārdu, lai viņš sniegtu mums ievadvārdus par savu plānotu darbību, un uz ko te jūs, godātie kolēģi, atkal varēsiet reaģēt ar saviem jautājumiem, komentāriem. Un tad varam tālāk runāt par mūsu sadarbību. Lūdzu, jums vārds, ministrs kungs. Jā, labdien, sveicināti, godātais priekšsādātāji, dāmas un kungi. Man ir patiesas prieks šodien būt kopā ar jums eh, Eiropas parlamentā un pastāstīt jums par mm, Čehijas prezidentūras prioritātēm attiecīgi transporta nozarē. Es pats esmu transporta ministrs Čehijas republikā nu, mēs eh, jāatzīst, eh, transports ir spēlējis būtisku lomu Čehijas valsts vēsturē. Mēs vienmēr esam bijuši pasaules ceļu krustcelēs. Tirzniecības eh, ceļi ir šķērsojuši mūsu valstī jau gadsimtiem ilgi. Un atgriežoties Eiropā, pievienoties Eiropas Savienības valsts saimē, mēs atkal esam ļoti spēcinājuši so savu būtisko transportu lomu. Un mēs īpaši tagad prezidentūras laikā pievērsīsim uzmanību tiem reģioniem, kas šobrīd tiek pārslogoti ar transportu. Mums, protams, ir zināms atšķirības no tām valstīm, kam ļoti augsts attīstīts jaunākās tehnoloģijas, tomēr mums ir jāskatās, kāds ir šīs, piemēram, samērīgums. Mums ir, piemēram, atsevišķas valstis, kurās ikdienas šķērso vairāk automobīļu nekā divreiz vairāk nekā ir šajā pilsētās un apdzīvotās vietās iedzīvotāji. man jāatzīst, nu kā prezidenta Sarkozī aicinājums um, atjaunot autoražotnes uh, vairāku Francijā un tās pārcelt atpakaļ no Čehijas uz Franciju, nu es, protams, nebūšu tas, ko šīs šādu iniciatīvu atbalstīs. Un tomēr gaidu, ka mēs ar um, Francijas prezidentūru mēs uh, mēsim mm, arī sadarboties un ar jūsu palīdzību tomēr sasniegt mūsu mēķus kopējā transporta nozarē. Transporta nozara šeit, protams, arī iekļaut konkrētas iniciatīvas un priekšlikumi, kurus jau mēs arī daļai pārņemam a, uh, no Francijas un arī mūsu tātad kopējās triju valstu prezidentūras. Mēs runājam par ilgspējīgu transportu, par m, um, ceļu drošību un treškārt mēs runājam par viedo transporta sistēmu tālāku attīstību. Vēl cits prioritāts ietver jautājums par par transporta nozares darbinieku laika eh, darba stundu sadalījumu. Mēs te paredzam vairākas būtiskas izmaiņas, kas jau ir norisinošās iepriekšējos gados un kuras mēs tā tiešām gribam pilnībā sakārtot. Bet mēs redzam, ka ar vienu ir neatbilstības starp, piemēram, algotēm darbiniekiem un pašnodarbinātajiem transporta pārvadātājiem. Tas tiešām kā tāda pelēkā zona, kas nav sakārtot, un tādēļ mēs esam noteikuši, lai līdz 2015. gadam mums šī situācija pilnībā jāskārto. Padomi ir uzsākusi savu darbu prezidentūras ietveros, un mēs tiešām esam pārliecināti, ka mēs varēsim būtiski pavirzīt šo jautājumu sakārtošanu. Nākamais jautājums - eiro viņetes. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. No vienas puses, te skaidrs atklāts princips - piesāņotājs maksā, arī sauszemes transportā. No otras puses, te ir jārunā par tehnisko iespējamību, kā šāda sistēma varētu darboties. Komisija runās par ārēju izmaksu internalizāciju, kas pavēr pilnīgi jaunas dimensijas ceļu maksas iekasēšanā, ja vispār ceļu finansēšanā. Mums ir jārunā par to, kā mēs varam atrast vislabāko risinājumu videi. Čehijas prezidentūra apveic šo sistēmu par ceļu nodevu ieviešanu, kas ļautu mums panākt daudz vidē draudzīgāku transportu veidu attīstīšanu un arī līdz ar to saplānot Eiropas ceļus, lai tie tiktu noslogot vienlīdzīgāk. Šie principi ir tiešām būtiski, un mēs tos būtībā atzīstam par pareiziem. Taču jābūt reāliem un jāizvērtē reālās iespējas. Es ļoti labi apzinos, cik sarežģīti šādi jautājumi ir. Un tieši tāpēc mēģināšu darīt visu, lai mēs panāktu labu līdzsvaru. Šī ir ļoti svarīga iniciatīva, kurai mēs veltīsim rūpīgi daudz laiku prezidentūras ietvaros. Čehijas prezidentūra uzskata, ka viena no mūsu prioritātēm, un tā līdz ar to ir kopēja Eiropas Savienība prioritāte, ir tieši ņemt vērā arī iedzīvotāju bažas. Un uzskata, ka šis priekšlikums ir vērsts uz šo bažu um, kliedēšanu. Pasažieriem ir tiesības izvēlēties dažādas transporta veids, un šīs tiesības ir jāizmanto un jāno, jāievēro neatkarīgi no transporta veida. Tieši tāpēc mēs esam arī pieņēmuši iepriekšējos gados likumdošanas um, normas par transporta um, pasažieru tiesībām sauszemes un dzelzceļa transportā, un tagad ir pienācis laiks arī pievērsties jūras transportām. Mēs runājam par tieši par pasažieru pārvadātāju atbal, civilo atbildību dažādos negadījumos un sarežģītās situācijās. Līdz ar to mēs mm, ieliekam stingrus pamats pasažieru tiesību aizstāvībai arī turpmāk. Līdz ar to mums ir jāizvērtē trīs dažādas lietas, piemēram, pasažieru ierobežotām kustību spējām par uh, attiecīgi pārvadātāju atbildību Uh, iespējamā negadījuma, veselības bojājuma gadījumā um, un arī pazaudētās bagāžas ziņā. Otrs priekšlikums ietver gan iekšzemes ūdeņu, gan jūras ūdeņu izmantošanu, un tātad, kā esam minējuši, um, e, tiesību nodrošināt pasažierim ir ierobežotu kustību spējām, un par, pirmkārt jau viens no uzdevumiem ir pasažieru informēšanu par viņu tiesībām un viņu sūdzību izskatīšanu. Lūk, tieši tam Čehijas prezidentūra grib visam pievērst padzināt uzmanību nākošo mēnešu laikā, un uzskatu, ka mēs panāksim būtisku progresu. Pirmkārt jau par to vien, ka mēs diskutējam tiesības um, un pasažieru tiesības uzsveram, mēs līdz ar to nevaram to saskatīt atraut no kopējā jūras transporta mm, ierobežojuma. Uh, Čehija, protams, nav pieejas tieši jūrai, līdz ar to mūsu uzkrātā pieredze ir minimāla. Tāpēc mēs cieši sadarbojamies ar Zviedriju, kas pārņems prezidentūru, un uzkrājam, un līdz ar to varam atsaukties viņu uzkrāto pieredzi. Savukārt komisija ir skaidri nospraudusi šos mērķus attiecības jūras transporta līdz pat 2018. gadam. Un komisijas sagatavotā paziņojumā jūs varat iepazīties ar uzstrādīt, izstrādātiem uzdevumiem, kas ir jāīsteno. Ja, mm, jūras transporta jomā. Turklāt tas ir vērts arī uz atsevišķo dalībvalstu jūras politiku integrēšanu kopējā Eiropas saimnības jūras transporta politikā. Un tas tieši saskan, protams, arī ar vislielāko, vienu no lielākajiem prezidentūras mērķiem, proti visa veida barjeru atcelšanu. Nākošais lielais sadaļa ir aviācija. Kā jūs vislabāk zinat, no pagājušā gada jūlija Eiropas komisija nāca klajā dažādiem pasākumiem par vienotām Eiropas debesīm, jeb Single Sky Europe. Mēs tam esam cieši sekojuši un attīstī, iesaistījuši jau no 2004. gada, un tas ir tieši par gaisa satiksmes uh, kontrolieriem. Um, mēs runājam par šo jauno sistēmu SISAR ieviešanu. kas um, pavēr jaunas tehnoloģijas iespējas dispečera darbībai Eiropā. Līdz ar to mums ir iespējas paplašināt šīs sistēmas kapacitāti, apzinoties arī iepriekšējos sarežģījumus. Līdz ar to mēs varēsim nodrošināt šo uh, gaisa satiksmes dispečeru darbības tiešāku uh, koordināciju. Un tā rezultātā mēs varam sagaidīt uzlabot drošību un CO2 emisiju samazināšanu. Čehijas prezidentūra turpinās Francijas prezidentūras iesākto darbu, kur pagājušajā padomē mēs vienojāmies par to, ka panāksim vispārēju vienošanos par Eiropas vienoto debesu tehniskajiem noteikumiem. tāpat arī par atsevišķiem citām tiesību normām, kas ir saistīts šo projektu. Un ar Eiropas parlamentu mēs esam uzsākuši sarunas arī ar jūsu pārstāvjiem Marinesku, un mēs esam viensprāts, ka mums ir jāpanāk vienošanās jau pirmajā lasījumā, lai šo priekšlikumu varētu jau pieņemt kā tiesiskas normas līdz parlamenta sasaukuma beigām. Tālāk mēs runāsim arī par sesāru plānu un horizontālo sadarbību. Komisija te nākusi klajā ar priekšlikumiem, kas groza 2006. gada priekšlikumu par Marko Polo programmu, kas ir vērsta uz to, lai mēs uzlabotu transporta un vides, transporta ietekmi uz vidi un kopējo transporta nozares noslogotību. Mēs piekrītam Eiropas parlamentam tajā ziņā, ka Marko Polo pilnībā neatbilst visām augstām prasībām. Nu, proti, tas nav attaisnojis augsto mēķi sabalansēt dažādu noslogojumu starp transporta nozarēm. Līdz ar to mēs esam, līdz šim bija paredzēts, ka mēs iztērēsim 450 miljonu eiro, kas bija atvēlēts, bet līdz šim esam iztērējuši tikai 73%. Līdz ar to jāspēr aktīvāks soļi, un komisija jānovēro programmas izpildi, lai paredzot arī zināmus stimulus, finanšu stimulus, uh, kas iedrošinātu arī mazos un vidējos uzņēmumus aktīvāk iesaistīties programmas īstenošanā. Mēs uzskatām tos par ļoti svarīgiem uzdevumiem un tam pievērsīsim padziļinātu uzmanību prezidentūras mēnešu laikā. Lai tiešām mēs straujāk virzītu šīs sarunas, mēs esam uzsākuši sarunas ar jūs nozīmēto referentu Stokmankungu. Tālāk par transeiropas tīkliem, jeb TENT tīkliem. Ekonomikas krīzes fonā ir ļoti svarīgi vienmēr atcerēties par to, cik būtiskas ir investīcijas transporta infrastruktūrās. Tas arī nozīmē darba vietu uzturēšanu un pat darba vietu radīšanu. Atsevišķām dalībvalstīm jau ir izstrādāts savas ekonomiskās programmas un infrastruktūras izbūves programmas nacionālā līmenī, bet mums ir pienācis laiks to darīt Eiropas līmenī, lai mēs tiešām izstrādātu labu transporta infrastruktūru, kas arī uzlabotu nodarbinātības situāciju un nu, ciešāk sasaistīt dažādas reģionas, piemēram, um, Baltijas jūras um, valstu sasaist un Adrijas jūras sasaist valstu ap Adrijas jūras sasaist. Mums ir lielais plāns, un no 2008. gada komisija izstrādā dažādos mm, izskat dažādos projektus, kas var saņemt finansējumu līdz pat 500 miljonu apmērā. Mēs arī turpināsim tālāk virzīt šīs iniciatīvas un uzskatīsim, ka TENT uh, e lielās programma ir mūsu galvenā prioritāte, kas arī var stimulēt mūsu ekonomikas. TENT e zaļajā grāmatā, atcaucos to, mēs redzam, cik svarīgi īstenot padomus pieņemtos secinājumus. Tālāk par sauszemes transportu. Tur mums ir konkrēts uzdevums, un tas ir gala lēmums, kas ir par ceļu. Mm paketi un otrkārt turpināt sarunas par Eiroviņetes jauno direktīvu. Par sauszemes ceļu paketi es ceru, ka visas puses parādīs zināmu elastīgumu, kas ļaus mums panākt vienošanos iespējami drīz. Mēs vēlamies panākt uzlabot situāciju uzņēmējdarbībai, samazināt administrīvos slogu gan uzņēmējiem, gan arī iestādēm. Līdz ar to arī stiprināt to konkurētspēju un panākt to, ka visi transporta nozarē, transporta operatori ievēro augstos vides standarts. Es zinu, ka arī jūs parlaments atbalstat šo padomus nostājas un runājat par to, kā mēs varam novākt visdažādākos barjeras mūsu vienotam tirgumam, Un līdz ar to transporta joma tas eh, nozars spēlē būtisku lomu, un ņemot vērā arī atšķirīgās ekonomiskās situācijas, dalībvalstīs mēs tomēr varam kopīgi rīkoties. Mums jājūt tomēr šīs jutīgums, cik sarežģīts viens vai otrs jautājums ir atsevišķas dalībvalstīs, bet mēs tieši priecāmies, ka varam arī jums ar godāto tikko kundzi un arī groškundzi mēs varam ļoti labi šos jautājumus turpmāk koordinēt un eh, sadarboties. Un vispēcot. beidzot Ļaujot man dažus vārdus teikt par mūsu nākotnes plāniem. Vēlos pateikties jums par jūsu uzmanību, pacietību. Mums, diemžēl, vairs nav palikuši seši mēneši, un, lai mēs tiešām paspētu visus svarīgos lēmumus izskatīt koplēmumu procedūrā ar parlamentu. Nu, tas nozīmēs to, ka padomēji un parlamentam ir jāspēj noteikt ļoti precīzi prioritātes, pašas svarīgākās prioritātes, kas prasa, lai tie jautājumi tiktu atrisināt pirms parlamenta sasaukuma beigām. Līdz ar to mēs sagaidām no jums ciešu sadarbību, un mēs no savas puses sadarbosimies ļoti efektīvi un cieši. Mums, mēs neļausimies mūsu nacionālajām sportam kurnēšanai, bet līdz ar to tiešām reāli meklēsim risinājumus kopā ar jums un eh, esam gatavi sadarboties ar jums. Lūdzu, nekavēties uzdot jebkurus jautājumus, komentārus, un uzskat, ka mums būs arī turpmāk cits iespējas pie šiem jautājumiem atgriezties un par tiem diskutēt, tiem visiem transporta nozīmes svarīgākiem jautājumiem. Paldies par uzmanību. Grazie, grazie, signor ministro. Eh, noi... Paldies, ministra kungs. Mēs esam šeit, lai varētu šo pēdējo uzaicinājumu izmantot un varētu arī efektīvāk mūsu parlamentu darbu veidot. Kā jūsu, tā mūsu interesēs ir pēc iespējas efektīvāk strādāt. Un, un lai mēs varētu arī uh, uh, nonākt pie ilgspējīgiem uh, risinājumiem, tā lai tas būtu par labu visām um, institūcijām. Jāciem Balska kungam vārds. Paldies jums, godātais miskums, par labiem ievadvārdiem, un es tiešām sagaidu, ka mums būs ļoti laba sadarbība. Var norādīt, ka Čehu automobīļi ir lieliski, un jūs to ļoti labi redzat, kā jūs esat arī panākuši te ļoti labi, ka tie gan tehnoloģiski, gan arī ļoti labi meistari tos ir būvējuši. Un ja mēs turpināsim šādu pašu arī gaisotnē sadarboties ar Čehiju meistarības ziņā, arī politikas ziņā, tad mums būs ļoti labi rezultāti. Man šķiet, ka mums tomēr ir jāspēj, nu, kā jūs to sakat, uh, uz reāliem lietām. Un no mūsu politiskās grupas mums ir divas svarīgākās lietas, ko mēs gribam redzēt. Pirmkārt, groši tikau paketi. Te jau notiek sarunas ar jums, prezidentūru. Uh, Un, ja mēs šajā jomā spētu tiešām panākt, tas mēs runājam par drošību, par drošības, sauszemes transporta drošības uzmantošanu. Un par to, ja mēs runājam, piemēram, par 12 dienu, 12 dienu autobusu noteikumu, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi tieši vid, viduslānim. Un jūs zināt, ko nozīmē viduslānis Eiropas ekonomikai. Otkārt, Marinesko ziņojumi par vienotām Eiropas debesīm un Cesar. Ja mēs to atvainojot EASA, ja mēs to neiztenosim, tad mums tiešām būs ļoti nopietnas grūtības, ja mēs zinām, kādas ir tiešām mūsu aktuālās vajadzības. Un tieši tāpēc mm, mums neko. Tā ja mēs tiešām gribam panākt šo vienoto Eiropas debesu noregulējumu, tad mums vajag atrisināt dažādos jautājumus. Jā, šī Eiropas kopija aģentūra par Eiropas tā, aviācijas drošību, kas atbildētu. Nākošais citais svarīgais jautājums ir kolēģi Dušo ziņojums, un kur mēs vēl arī iegūsim cits atziņas. Nu, lūk, šie ir tās divas mūsu lielākās prioritātes un uzskatu, ka, piemēram, Eiroviņeta vispār nav nekāda prioritāte, nu, vismaz no nu, mūsu politiskās grupas vārdā, ne. Un mēs to varam, uh, nu, mēs tad atļaujot, atļaujoties, tomēr pārstāv savas grupas viedokli, un lūdzu, man ir savi argumenti, jā? Ja? Lūdzu, uzklausiet. Ja mēs paskatāmies, kāda ir šī situācija, kā notiek atsevišķas situācijas, kur dažādas transports ekspeditātori darbojas, mēs redzējām, ka ir sarežģītas situācijas. Ir atsevišķi transporta uzņēmumi, kas grib atlaist darbiniekus, uh, nonākuši ļoti sarežģītās ekonomiskās situācijās, un mums ir jāparedz um, šiem pārējais periodam, mums nav vajadzīgs sasteigt lietas. Ja šī pieeja, šīs reformas uh, īstenošana ir paredzēta ieviest to pēc vairākiem gadiem, tad arī mums nav jāsteidz šīs lietas. Ir jāspēj īstenot pareizi lēmumi, jo transports ir ekonomikas sirds, Un ja mēs tas nepieņemsim nepareizi lēmumus, mums būs nopietnas grūtības. Un arī liberāļi uzskata, ka mēs varam arī atrisināt šīs sastrēguma radītās izmaksas. Līdz šim dalībvalsts te nav īpaši aktīvi reaģējuši, jo viņi ir kā atsakās to kalkulēt. Un tāpēc, ka šobrīd nav paredzēts vajadzīgās infrastruktūras uh, kas varētu ekspeditārojiem piepcīt izmaksas, savukārt ekspeditori, ka norāda, ka viņiem nav šāda atbildība, nu, vienalga, ko mēs pieņemt, sanāk, ka mums ir pa priekšu tas nopietni jāizdiskutē. Un arī padomē būtu ļoti rūpīgi jāizsver, ko jūs īsti darat. Līdz ar to arī skatoties no vidas viedokļa, nav lietas jāsasteidz. Mums ir paredzēts, ka šie noteikumi stāsies spēk pēc vairākiem gadiem, un vairākiem gadiem, līdz tam mums arī jāatvēl šis laiks un nevajag tas sasteigts lēmums pieņemt. Tieši skatoties, kāda ir šī sarežģītā situācija ekspeditoriem, mums ir jāspēj pieņemt pareizo lēmumu. Un visbeidzot, mēs, protams, ka gribam pievērsties arī transporta nozarēs uh, pasažieru tiesībām, bet mums ir jāuzklausa abu pušu viedokļi Man politiskā grupā ir prasījusi, lai šos pasažieru tiesības mēs risinātu, bet nedrīkstam arī pārspīlēt. Mums ir jāskatās, kāda ir autopārvadātāju, autobusu izmantotāju tiesību, pārvadātāju tiesības un tam līdzīgi. Nevar tikai runāt par pasažieru tiesībām, atstājot novērtā pārvadātāju intereses mans kolēģis sociālists jau arī sagatavo ļoti labu ziņojumu, jā, kas ir vērsts uz to, lai pasažieriem tik nodrošināts tiesības, bet tās nedrīkst būt pārspīlētas, ir jābūt samērīgām ar pārvadātāju tiesībām. Un tas, nu, lūk, vēl ir turpmāk jāizdiskutē vēl jau pamatīgāk. Paldies! Thank you, President. I... Paldies! Paldies uh, priekšsētētājām un arī uh, mūsu uh, ministram par priekšlasījumu, jo viņš ir šeit arī kā tā mazliet kaitinoši pakomentējis ar šim balstu priekšlikums par eiro vinieti, bet tad, kad mēs runājam par Eiropas stilus citai, lai mēs varētu palīdzēt vidēji, bet attiecībā uz eiro vinieti mēs to nemaz it kā negribam, jo vislielākie piesāņojumi ir smagās mašīnas, un mēs it kā par to negribam domāt, tā kā šeit ir e, pretruna. Es zinu, e, ministra kungs, ka šī ir. E, Eh, jūsu pirmā reize pie mums, bet mēs esam par šīm te pretrunām jau pieraduši daudz runāt, un es arī jūs vietā par to nemaz nesatrauktos. Un jāsaka, es neko daudz eh, nevaru tā strīdīgi teikt eh, tajā sakarā, ko jūs runājāt, bet izņemot to, uh, ka tad, kad es veicu iepirkumu sarakstu, un arī šajā gadījumā, ja mēs skatāmies uz šo lietu kā uz sarakstu, tur var visu kaut ko iekļaut, un patiešām tas būtu visai monumentāls uzskaitījums, ko mēs varētu saistīt ar Čehijas prezidentūru un ko labi atcerēties, bet mēs vismaz varētu aktivizēt debats par dažādiem jautājumiem. Un vēlamies arī uh, atbalstīt uh, jūsu uh, aktivitāti turpinot darbu attiecībā uz Eiropas vienotajām debesīm. Eh, par pasažieru tiesībām runājot, jāsaka, ka mēs esam uzskatījuši, ka mums ir labi sagatavot likumdošanu par avio pasažieriem. Bet ko mēs esam konstatējuši, skatoties atpakaļ, ir tas, ka tomēr šeit ir visādi caurumi, uh, un atrod dažādas iespējas kompensācijas neizmaksāt pasažieriem daudz vairāk nekā to varētu iedomāties. Un tā es gribētu lūgt, lai mēs uh, varētu sagatavot, piedāvāt likumu, kas ir pilnīgi hermētiski brīvs no šādiem caurumiem, un lai operatoram būtu skaidri un gaiši iespējams pildīt savus pienākums praksē, kad vien tas ir vajadzīgs. Un runājot par ASV otrā posma vienošanos, man jāsaka, ka mēs atkal visi būtu vienas prāts ar jums, bet tomēr, eh, kāpēc arī tā tas nebūtu, ir tas, kas notiek pāri Atlantijas okeānam, un mēs šo lietu risinājumu zinām jau daudzus gadus, uh, un problēma ne obligāti ir saistāma ar šo Atlantijas okeānu krastu, bet ar otru. Un ko gan tur varētu darīt Čehijas prezidentūra, lai nodrošinātu to, ka amerikāņi piedalītos uh, sarunās ar atvērtāku pieeju. Jūs arī runājāt par ceļu drošību un par Uh, urbāno mobilitāti šajā sakarā veidotu darbības plānu. Šis parlaments ir aktīvi strādājis daudzus gadus pie ceļa drošības jautājumu, bet kas ir īstenībā progress nodrošinājis, ir dalību valstis, jo padome piedāvā dažādas iespējas un arī var apiet šīs iespējas, bet es nopietni gribētu uh, teikt, un jūs arī man piekristu, ka šo te uh, dažādo jautājumu sakarā, piemēram, Eiropas kravas dzelzceļa pārdājumu sakarā, uh, ne, mēs neizmantojam visas tās iespējas. Ministra kungs, uh, tas nebūs visai viegli, jo ir jāstrādā jums arī ar valdībām. Par mobilitātes darbu plānu Komisija ir apsolījusi, ka mums piedāvās šo darbu, šo pasākumu plānu, bet viņiem tas neizdevās. Un viņiem ir tiesības izrādīt iniciatīvu, bet paskatīsimies, kā viņiem izdosies, tas varbūt kopā eh, mums izdosies pārvarēt tās grūtības, kuras ir. Jūs beidzāt sakot, ka mums ir jāsadarbojas <laughs> vislabākajā uh, veidā tajā atlikušā laikā, kas mums ir. Sociālisti grupi ir gatavi jums strādāt, referents, ēnu referents, es pats esmu gatavs ar jums kopā strādāt ar Čehijas prezidentūru, lai šīs lietas atrisināt, bet tomēr, kas ir brīdinājums, uh, ko, kas jāpaturprātā, ko padomas locekļi gatavi darīt. Paldies! Es teikšu kungam vārds. Paldies priekšādātāju! Tas tiešām ir interesanti, ko jūs runājat, kā mēs varam tiešām sadarboties un tālāk attīstīt svarīgākos projektus. Tas tiešām būtu nozīmīgi. īpaši ņemot vērā, cik īsi ir palicis laiks līdz nākošā Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanām. Es būtu pateicīgs jums, ko um, jūs darāt par to, ko jūs pieminējāt par atsevišķām tendencēm, lai apkarotu nevēlamo protekcionismu, kur šobrīd šķiet valstis mēģina atkal atgriezties mm, tieši arī automobiļu ražotni Uzskatu, ka iekšējais tirgus ir viena no garantijām tam, lai Eiropas ekonomika tiešām varētu funkcionēt. Un tas tieši attiecināms uz transporta nozari. Pievienojas arī kolēģim Jožam Brausim, kas runāja par šiem 12 dienām, šīm prasībām pēc 12 dienām, kā es to nosauktu. Parlaments jau to noformulējis savā Čikau kundzes un groši izstrādātajā paketē. Nedaudz par citiem jautājumiem. No referentu viedokļa raugoties un pēc referentu pienākums, manuprāt, nebūtu pareizi sagaidīt, ka padome atkal šīs lietas ķers klāt. Pārgroz arī no viet, eh, iekšējā tirgus perspektīvas. Manuprāt, tas tiešām nāk tikai par sliktu un ierobežot kopēju efektivitāti. Mums jābūt ļoti striktiem attiecībā uz profesionālo pieejamību. Mums ir atsevišķi transporta nozars, kur mēs nedrīkstam ļaut tas dažādākajiem autopārvadātājiem vienkārši sākt nodrošināt šādus pārkalpojumus. Mums ir jāspēj noteikt ļoti smarīgi ierobežojumu kvalifikācijas. Tāpat laikā tie cilvēki, kas ir ieguvuši šādu kvalifikācijas, tad arī bauda šīs uh, iekšējā tirgus paredzētās brīvības. Tālāk. Rītdien mēs parlamentā balsosim par kolēģi Harā ziņojumu. Te būs daudz un dažādi grozījumi. Politiskās grupas ir savstarpēji mēģinājušas vienoties. Un man interesētu, kāds ir jūsu viedoklis? Kāds ir diskusija šobrīd padomē? Vai jūs varētu mums paskaidrot, kāda ir padomas nostāja šajos jautājumos? Man tiešām interesētu nedaudz precīzēt, kā jūs kā padomas priekšsēdētāji varētu mums pastāstīt. Tālāk par ceļu satiksmi nedomāju, ka pēc 20 um, gadiem viss būs atrisināts. Mums tiešām jāmēģina panākt konkrēti uzlabojumi, bet ir jārīkos arī citās jomās. Piemēram, jūras transports bez robežām. Tas ir būtisks uzdevums. Mēs te ļoti lēni virzāmies priekšu, daudz par lēnu. Manuprāt, ir arī ļoti akūts vajadzības un akūts problēmas, kas būtu jārisina. Šobrīd ir aktuāls neatrisināts lietas starp muitas dienestiem un starp dažādiem transporta dienestiem. Kā to lai panāk, kā lai atrisina starp dažādām dalībvalstīm šo sadarbību? Nākamais lielais jautājums - dzelzceļš, dzelzceļa transporti uz robežām. Mums, redziet, ir dažādi pārobežu projekti, kas šobrīd saņem lielu naudu, un tas ir vērsts uz to, lai dzelzceļa transporta valstu tīkls tiktu atvērts. Juridiski tas jau ir iespējams, bet līdz šim par to daudz mēs nesam runājuši. Un tāpēc man interesē, kā jūs tomēr to tālāk korbināt, lai tiešām šis lietas virzītos daudz strājā, straujāk, lai dalībās tiešām rīkoties un šos projektus īstenot praksē. Man tas šķiet īpaši nožēlojami, jo mums ar vienu nav šīs dzelzceļa lietas izbūvēts daudz viet, kur to vajadzētu tiešām, lai varētu pārvadāt kravu transportu pa dzelzceļu labāk. Nākamais jautājums par ceļu satiksmes drošību. Pilnībā, pilnībā jums piekrītu par pasažieru tiesībām savukārt. Un īpaši um, dzelzceļa transporta jomā te paredzēt ļoti pieticīgs noteikumi. Un ceru, ka jūrniecībā, jūras transportā mēs nepieļausim tādas pašas kļūdas kā gaisa satiksmes nozarē. Arī te mums ir jārunā par iekšējo tirgu un dažādi konkurences kropļojumi nav pieļaujami. Līdz ar to ceru, ka jūs tiešām varētu nedaudz precizēt un šīs lietas tālāk virzīt prezidentūras laikā. Vēlu jums visu izdošanos, netiks arī vieglā, vienkāršajā situācijā un ar nākošajā mm, periodā jūs tad vairs būsiet tikai ministrs, jums nebūs šis smagais prezidentūras sloks. Lūdzu, godātais grāmatas. Mich auch äh, für die Ausführung bedanken. Und <coughs> Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos jums pateikties par labo sadarbību. Jums arī atsevišķi sarežģīti uzdevumi priekšā, un zaļie jūs atbalstīs pareizai politikai. Tālāk par ceļu transportu. Mēs redzam, ka šobrīd 60% no visiem finansējumiem tiek novirzīti tieši sauszemes transportam, atvainojot tieši ceļiem, bet dzelzceļiem tikai 20%. Un mēs redzam, ka dalībvalstīm ar vienu ir daudz dzelzceļa neizmantotās iespējas. Un mums ir jāpanāk vismaz, lai 40% no līdzfinējuma um, transportu finansējumu, kas nāk no Eiropas komisijas, tik novirsīt dzelzceļiem, tad 40% dzelzceļiem. Diemžēl padome bloķē šādu priekšlikumu. Tādēļ mans jautājums, vai jūs redzat, kad ir iespējas, ka tomēr šāds nomas mēs pieņemtu, ka arī līdzfinansējums līdz ar to tiktu politiski novirzīts vairāk par labu dzelzceļam. Nākamais - Eiroviņetē. Mēs redzam jau, ka šeit ļoti precīzi izskanē dažādi viedokļi parlamentā, bet te mēs tieši runājam par dažādu privilēģiju likvidēšanu. Mēs redzam, ka uh, ceļu transports ļoti uh, labi visu laiku iegūst no šīs um, situācijas dzelzceļam ir noteikti šīs uh, nodevs, savukārt uh, uz sauszemes transporta, uh, tieši uz ceļu transportā, ir tikai tad, ja tas pārsniedz 12 tonnas. Savukārt atsevišķās dalībvalstīs mēs redzam, ir īstenot nepareizi šī politika, kas nav vērsta, kā bija domāts, no ceļiem uz dzelzceļiem, bet gan notiek gluži pretēji. No dzelzceļiem tiek stimulēts, transports tiek pārnest uz ceļiem. Un Jažembovskij kungs, te mums vēl būs jāskatās, ka šis jautājums tiešām tiktu risināts, bet, nu, diemžēl vēl ar nekas nav darīts. Pasažieru tiesības, tas man arī ļoti labi interesē. Mēs runājam par to, kā pasažieru tiesības tiek runāt pasažieriem. Ja kavējās par 50%, divām stundām tad at, atlīdzina 50% no biļešu cenas, ja vēl vairāk, tad atliecīgi vēl vairāk atlīdzības saņem pasažieri. Mēs runājam par to, ka šīs noteikumus mēs varētu vēl atlikt par noteiktiem gadiem, bet es tomēr aicinātu jūs darīt visu, lai šīs normas stātos iespējami drīz spēkā. Par vidas aspektiem mēs jau runājam. Man tik interesē, vai jūs arī atbalstat komisijas nostāju, kad kravu transportā mums vajadzētu to noteikt kā prioritāti. Šeit komitejā jau arī savā ziņomā mēs runājam par vienoto singulāro transporta tātad kravas transporta izveidošanu, mēs redzam, ka tas ar diemžēl vēl nav nodrošināts. Komisijas jaunākais paziņojums par šādiem monstrēm milzīgā izmēra kravas automobīļiem man interesē. Viņš sauc to sauka par eko uh, kravas transportu. Nu, neticiet viņam, bet man interesē, kāda ir jūsu un padomas pozīcija vai jūs ar vienu turpināsim, turpināsiet atbalstīt parlamenta nostāju, vai jūs tomēr aicināsiet tos uh, ieviest šīs milzīgā apjoma smagsvēra kravas automašīnas. Tālāk starka ziņojums par vienoto jūras transportu telpu Eiropā. Mums nav vienotās jūras transporta telpas. Mēs domājam, ka redz, kad ir atšķirības Baltijas jūrā un, un Vidusjūrā, Un, ja mēs runājam par iekšējo tirgu Eiropas Savienību, tad mēs esam spiest atzīt, ka mums vajag arī vienoto jūras transporta uh, lomu. Vēl vispēcot, mums Eiropas parlamenta pieņemts lēmums par īpašo dzels priekškara um, veloceliņa izbūvi. Tas ir uh, kā arī tāds mm, atgādinājums par piedzīvoto šausmīgo vēsturi. Paldies, vai jūs cerat to atbalstīsiet?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 ούτε να συγκαλύψει. Varbūt pirms mēs sākam runāt tiešām par šiem projektiem par dzelzs priekškaru, mēs tomēr nevaram aizmalēt acis un nerunāt par to, ka šobrīd šajā ļoti e, sarežģītā situācijā esam un tā tiešām izšķiroša situācija. Mēs runājam par finanšu krīzi, par ekonomisku krīzi, kur atrodas 27 dalībvalstis. Un tas vēl turklāt skan arī citas valstis ārpus Eiropas robežām. Tas viss tieši ietekmēs visplašākās ekonomikas jomas, īpaši arī transportu. Un tieši tāpēc es skatu, ka transports ir viena no tām jomām, kas ir strateģiski svarīgs um, visai ekonomikai Eiropas Savienībā. Gan atsevišķām dalībvalstīm, gan visām tautīm, kas dzīvo šajās 27 valstīs. Jūs runājāt par drošības nozīmi, transporta drošības nozari, nozīmi. Jums taisnība, tas ir svarīgi. Bet kā gan mēs varam runāt par transporta drošību, arī ceļu satiksmes drošību, ja visu laiku dažādie e, noteikumi, kas tiek pieņemti par darba stundu normēšanu, tas netiek attiecināts uz pašnodarbinātajiem. Tad sanāk, ka pašnodarbināti var strādāt 80 stundas, nu tas taču ir pilnīgs absurds. Viņi līdz ar to apdraud ceļu satiksmes drošību. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Komisija ir kaut kādā veidā reaģējusi to un centusies to risināt, bet tas ir vien neatrisināts jautājums. Tas pats at, tagad jāsaka arī par jūras transportu. Te mēs neko nesam spējuši atrisināt. Tā nebija mūsu atbildība. Te, diemžēl, bija citi spēlētāji, kas negribēja šīs lietas sakārtot. Un viens no tiem ir padomi. Un es zinu, ka arī dažāds rederējs negrib piedalīties šajos noteikumos, kas ir vērsti uz um, uzlabotu satiksmes drošību. Līdz ar to vēlos izmantot šo iespēju un arī nosaukt citus strateģiskos mērķus, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi. Tātad šīs iekšzemes ūdeņu ceļi. Eiropas parlaments sagatavotais jaunākais ziņojums ir balstīts uz zinātniskām atziņām jau no 99. gada zinātniskās komitejas sagatavotām ziņām bet tas tika publicēts 2002. gadā, un tagad ir gandrīz desmit gadi, mēs neko neesam panākuši, mums nav bijis instrumenta, kas ļautu mums pieņemt šādu politisku svarīgu lēmumu šajā ļoti sarežģītā ziņā. Mēs nekādu varam, nevaram izsekot tam, vai dažādie politiskie lēmumi tiešām tiek arī īstenībā īstenoti. Godātais ministra kungs, mēs jums vairākas reizes šo šātāms uzdevuši padomē komisijai un arī citiem atbildīgajām personām pusēm. Uh, kurām vajadzētu tomēr taču publicēt šo ziņojumu, un viņi gadu no gada, mēnesi no mēnesi, mēs katru nedēļu viņam to pieprasījām, bet nekas īstenībā nenotika. Nekādi reāli lēmumi līdz šim arvien nav pieņemti. Nu, protams, ka mēs nevaram te vienkārši tā patvaļīgi no gaisa pagrābt kaut kāds secinājums. Mēs gribam rīkoties atbildīgi un panākt šādu plānu izstrādi. Un visbeidzot, gribu atsaukties uz aktuālām problēmām, kas ar vien nav atrisināts, piemēram, vidas problēmas. Tas ir ļoti svarīgi. Šie vissarežģītākie jautājumi, kurus mēs saredzam ciešās kopsakrībās vidi, vide ir augstākā prioritāte un diskusijas par tiem ir jārunā. Nevajag jau uzreiz tā visu tā pārspīlēt. Mēs, protams, kad jau tuvojamies šī parlamenta darbības beigām, uh, Un mums jāprot, jāsaprot, ka tas, ko mēs varam izdarīt, tas ir ļoti ierobežot. Bet nu, mums ir nopietni jāties pret savu darbu. Paldies! Il eh, giro relativo ai. Paldies! Ar to mēs noslēgsim eh, šo eh, jautājumu raundu. Grupu koordinātori ir izteikušies. Tā ka, ministra kungs, es domāju, ka mēs varētu dot jums kāds desmit minūtes atbildēt uz pirmo jautājumu raundu, un pēc tam mēs dosim iespēju izteikties citiem uh, kolēģiem, un pēc tam atkal jūs atbildēsiet. Hezký dobrý den ještě jednou. Uh... Paldies par visiem jautājumiem. Kad Es uh, uzklausīju jūs jautājumus, es atcerējos to laiku, kad es strādāju Čehijas parlamentā, un uh, jāsaka, zināmā mērā es uh, prom no mājām esot jūtos šeit kā mājās, jo viedokļu dažādība ir ārkārtīgi skaidri redzama arī šeit. Es īsti nezinu, ar ko lai sāku. Pirmām kārtām, paldies, uh, ka uzslavējāt Čehu automobīļus, bet uh, jūs zinat, ka šeit uh, tomēr runa ir par uh, Eiropas uh, sadarbību Eh, daudzas eh, valstis sadarbojas ne tikai Čehijas autoindustrijas ietvaros, bet eh, arī attiecībā uz citiem transporta veidiem, un cerams, mēs varēsim atbalstīt šādu veidu sadarbību un neaicināsim pārcelt automašīnu ražošanu uz citām valstīm. Tālāk par šo ceļu tiesību aktu pakotni. Padomē bija grūti rast vienprātību. Mums eh, jāmeklē ceļi, kā varētu risināt šo problēmu. Kabatāžas jautājumā eh, padome ilgi, eh, tā teikt, cīnījās, bet šķiet, ka tomēr ir panākt pozitīvu virzību, un mēs gaidam arī uz palīdzību no jūsu puses. Es zinu, ka Groša kungs un Tikau kundze ir kontaktējušies ar mums, iesaistījušies šajā darbā. Es domāju, ka mēs varētu uh, cerēt uz tādu saprātīgu kompromisu. Un tas pats attiecas arī uz uh, 12. Kompromisu, lai to valstī tā kā vismaz. 12 stundu uh, darba periodu. Es domāju, ka kompromiss šajā jomā ir visu mūsu interesēs. Un es ceru, ka tas būs reāli panākams. Runājot par eiro viņeti, es eh, gribu redzēt, ar nepacietību gaidu, kāda būs jūsu diskusija rezultāti, jo jums eh, šīs diskusijas būs jāpabeidz eh, šodien un būs jālemj par šiem vairāk kā 400 grozījumiem, un jāsaka, tas noteikti nebūs viegli. Padomēji Uh, parlamenta pozīcija būs ārkārtīgi svarīga. Jūs mums esat ļoti būtisks partners un mēs ļoti gaidam uh, šos jūsu debašu uh, rezultātus. Tas, protams, nekādā veidā nenotiks, nenoteiks, kādas galvā būs diskusijas padomē, bet šobrīd, tā teikt, bumba ir jūsu laukuma pusē un uh, tas eh, nenozīmē, ka mēs kaut kādā veidā eh, atsakāmies no atbildības par to, kādas būs, kāds būs diskusija rezultāts padomē. Eh, šis jautājums nekādā gadījumā nav viegls nevienai padomas dalību valstī, un šī doma jau te tika paust vairāk kārt. Tālāk par pasažieru tiesībām. Domāju, ka Uh, padome nonāks pie uh, secinājuma, kaut gan darbs noteikti nebūs viegls. Jūs jau zinat, ka likumdošanas situācija ir sarežģīta Eiropas Savienībā, bet uh, tāpat laikā mēs negribam atstāt nerisināt šo jautājumu. Mēs gribam pie tā strādāt. Tālāk par vienotām Eiropas debesīm, par šo vienoto gaisa telpu. Domāju, ka mūsu eh, nostājas arvien vai tuvinās. Eh, jūs no savas puses esat daudz strādājuši, un tāpat arī komisija. Un eh, es uzskatu, ka mums tik tiešām ir iespēja nonākt pie konkrēta secinājuma šīs prezidentūras ietvaros. Tas būs atkarīgs no politiskās gribas, gan no parlamenta puses, gan no komisijas puses. Mums šai ziņā vairs īpaši daudz laika nav atlicis. Un tagad es cenšos atbildēt uz visiem jautājumiem, negribu kādu izlaist. Tā tad runājot par. Man liekas, Krāmerkungs uzdev jautājumu. Par uh, kompensāciju jautājumiem. Godīgi sakot, es um, īpaši ilgi neesmu transporta ministra postenī, man nav detalizētas informācijas šajā jautājumā, bet uh, to, ko es nespēju atbildēt mutiski šeit, mēs noteikti sniegsim jums rakstveida atbildi. Tālāk runājot par dzelzceļa un, uh, dzelzceļa un ceļu transportu. Es domāju, ka uh, šī dilēma, šis jautājums mums prasīs ārkārtīgi daudz laika. Kā reģionāla līmeņa vadītājs es mēdzu saskarties ar šo jautājumu uh, ikdienā, jo mums arī ir uh, pārsātināta ceļu satiksme, ļoti blīva dzelzceļu satiksme, mums ir nepieciešams strādāt pie likumdošanas, un mēs zinām, ka ja mēs nespēsim transportēt preces un apkalpot uh, pilsoņus, nodrošinot viņiem transporta pakalpojumus, tad mēs politiķi savu uzdevumu nesam izpildījuši, un šī dilēma starp uh, ceļu un dzelzceļu transportu, manuprāt, nekad netiks tā pilnībā atrisināt. Bet katrā ziņā vismaz vajadzētu censties. Tad uh, vēl kāds uh, deputāts uzdeva jautājumu, vai drīzāk runāja par krīzi, ka krīze mūs vieno. Man šī ideja patīk, jo tādā gadījumā ir mazāk iespējas atstāts, tā teikt, politikas taisīšanai. Mēs visi esam vienā laivā. Mēs mums vairs nav 5-6% ekonomiskā izaugsme gadā. Mēs uh, zinām, ar kādām problēmām saskars uh, valstu budžeti un uh, tieši tāpēc uzsvaru likšanu uz kādiem konkrētiem projektiem, piemēram, Marko Polo, ko jau es minēju jau agrāk, vai arī uz kādu citu projektu, kas saistīts ar TNT tīkliem. Un šeit ir runa par vairāk kā 500 miljoniem eiro. Es domāju, ka šādu pieeju mēs noteikti no savas puses atbalstīsim. Mēs apzināmies, ka, ja investīcijas ir eh, labi sagatavotas, tad eh, tās var uh, radīt lielu ietekmi un rezultātu. Es uh, ceru, ka rīt jūs to ņemsiet vērā, tad, kad jūs lemsiet par eiro viņiet. Paldies! Montegrācie! Paldies ministru kungam! E, ļoti labi. Vēl ir pieteikušies deviņi deputāti. Mēs katram varētu dot divas minūtes laika. Un tad mēs varētu visiem dot iespēju izteikties. Lūdzu, lūdzu, pieturieties pie atvērtā laika limita. Marinesko kungs. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru atenția pe care o... Paldies, uh, priekšstādātāja kungs. Paldies, uh, ministra kungs, ka atbildējāt uh, uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Šie divi ziņojumi parlamentam ir ļoti svarīgi. Es tāpat gribētu pateikties jums par uh, jūsu nolūku, vēlmi panākt, lai šie ziņojumi, lai šīs lietas tiktu pabeigts. Gribu atgādināt, ka mēs eh, novilcinājām balsojumu parlamentā tieši tāpēc, ka jūs teicāt, ka jūs gribējāt vairāk laika, lai varētu eh, pabeigt darbu pirmajā lasījumā. Tāds tiešām ir. Mēs sākām diskusijas, ēnu referenti arī ir uh, piedalījušies šajās sarunās uh, ar padomu un komisiju. Uh, man ir pāris komentāri. Šai pakotnē jāpaliek kā pakotnē. Šiem diviem ziņojumiem ir jā, jāiet kopā. Mēs gribam, lai EASA ziņojums tiktu novilcināts. Mēs vēlamies, lai par to notiktu balsojums. Otrām kārtām mums ir viedokļu atšķirības starp padomi un eh, parlamentu. Un šī vieglos, viedokļa atšķirības ir sekojušos jautājumos. Pirmkārtām par vienoto gaisa telpu. Eiropas parlaments eh, gribētu, lai eh, šis jautājums tiktu pēc iespējas ātrāk atrisināts un šī telpa tiktu izveidot. Un mēs gribam būt droši, ka maksimāli drošības pasākumi ir paredzēti. Diemžēl dažos gadījumos dalība valstis gribētu Eh, palikt eh, sašķeltas, tās grib saglabāt savas eh, individuālās privilēģijas. Un verificarea aktivitātes. Un tālāk par aģentūru. Mēs gribam, lai tā būtu spēcīga, lai tā būtu zināmas kontrols un darbības aģentūras un zinām ietekmes dalību valstīm. Dalību valstis atkal no savas puses, diemžēl, cenšas mazināt Uh, aģentūras darbības lauku un cenšas saglabāt pēc iespējas vairāk kontrolas savās rokās. Tāpēc mans uh, lūgums ir sekojošs, un es domāju, ka kolēģi man piekritīs, ka padomē jums vajadzētu strādāt, lai jūs varētu panākt drošību un drošumu uh, aviācijā tēma ir ārkārtīgi svarīga ne tikai saistībā ar klimatiskajām izmaiņām, bet eh, arī tāpēc, ka aviācija vienkārši jākļūst efektīvākai un dalība valstīm ir jānonāk pie vieniem un tiem pašiem risinājumiem. Eh, drošība un drošums. Eh, tātad tas ir jānodrošina šī, šai kopīgai gaisa telpai pēc iespējas ātrāk. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jūs uh, esat ēnu referents vienā no šiem uh, jautājumiem, tāpēc es ļāvu jums runāt nedaudz ilgāk, bet lūdzu divas minūtes katram nākošajam. Liksfrīd kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt varu uzreiz pateikties kolēģim Marinesko. Mums reiz bija interesants sarunas par Eiropas um, aviācijas drošības aģentūru, EASA. Un to mēs runājam, kad iespējams drīz jāpanāk konkrēts lēmums. Bet, ja tagad sanāk ka ir pareizi tas, ko mēs runājam tagad, ka aptuveni padome šo paplašināšanas paketu grib svītrot, tad sanāk, ka tik svītrot atsevišķu komisijas priekšlikumā iekļauties nozars, tad um, īstenībā, nu, tad mēs nevaram to atbalstīt un nevaram panākt atbalstu parlamentā. Es personīgi to nevaru atbalstīt. Uzskatu, ka šās EASA kompetenču paplašinājums ir iespējams tikai tad, ja mēs tiešām to būtiski arī gribam. Nevis ar vienu roku dosim, un otrs puses dalībvalstis, kas neizprot, kāda šādas aģentūras loma varētu būt, uzreiz šāds kompetences svītrotu. Gribētu kaut kā turpināt šo kontroli īstenot no nacionālām iestādēm. Taču, ja mēs gribam panākt Eiropas standartu ievērošanu, tad šādai aģentūrai ir jādarbojas. Un ir jāpanāk tāda vienošanās, kas tiešām jākpilna par eiroviņeti. vēlējos ielaisties zināmas diskusijās pēc tam, kad mēs runājam par izplūdes gāzes un CO2 e, aprēķiniem. Nu, es saprotu, ka Žem Bauska kungam ir savs uzstādījums, un plenāsēdē viņš varēja arī izpausties, bet, nu, es pat tā to negribu turpināt. Man ir konkrēts jautājums tikai. Kāds ir lielākās atšķirības dalībvalsts ziņā? Kuras ir tās, kas to vēlas panākt, un tās, kuras to vispār negrib? Kāds ir šīs tātad attiecīgi fronts līnijas? Trešais jautājums. Jūs neatbildētu uz vienu kolēģi Krāmeru jautājumu, proti par to, par šiem milzīgā jaudas krāvas automašīniem. Pagājušo gadu mēs pieņemam lēmumu par savu pieju šādu gigā kravas pārvadātāju jautājumu risināšanai. Man tā interesē, kāpēc atkārtojas vai vispār kaut kas tur notiek, un kāda ir īsta padomas nostāja attiecību uz šiem milzīgajiem jaudas kravas pārvadātājiem. Paldies! Paldies, eh, Kustačeka kungam vārds. Eh, Paldies, godātais ministra kungs. Bendel, jūs norādījāt, kad jūs pārstāt vienu no transporta nozara intensīvākajiem rajoniem. Un jūs runājat arī par to, ka ir jārunā par infrastruktūras izbūvi un jāceļ visas baļķers. Ja Lisabonas stratēģija, kas tieši runā par no, transporta nozars attīstību, kas tiek atsaistīta no ekonomiskās attīstības, tad sanāk tomēr otrādāk. Mēs runājam par to, kur mēs varam samazināt transportu. Jo mums taču ir tik daudz neiedzīgu transporta veidu pārvadomu, kas īstenībā varētu, mēs kā varētu pēc kā lieliski iztikt. Iepriekšējos desmit gados mēs visu laiku runājam par to, ka ekonomikas attīstība nenozīmē obligāti transporta attīstību. Tālāk, jūs runājat par satiksmes drošību. Simpsons atpar jums to prasīja un konkrēts ieteikums. Pie mums nesen viesojās, atvainojiet, mēs skatījām situāciju Ziemeļ Itālijā, kas ir izsludinājusi mm, apdzīšanas tātad manevru. Uh, Tas ir nodrošinājis to, ka samazinās ceļu satiksmes negadījumu par 30%. Un tas bija tiešām lielisks piemērs. Un tas ir iedrošinājums arī meklēt tālākus līdzīgus piemērus. Un tālāk, ja mēs gribam panākt, lai ceļu transport, kravu transports tiek novest no ceļiem uz dzelceļiem, tad ir jāpanāk, lai visi iespējamie barjeri tiktas, barjeras tiktu atcelts un tiktu vairāk investīcijas novērst līdz dzelceļiem. Uh, Vācijas daudzos jau tur ir iesācis, bet Itālijā mēs tiemžēl redzam, ka ar vien tiek nodarbināti, izmantoti tikai ļoti novecoši vilcieni, lokomotīvas, un līdz ar to tas neatbilst akūtajām prasībām. Tāpēc ir jāpanāk, lai lielākas investīcijas tiktu nodotas dzelzceļam. Tad arī uzreiz sekos vairāk kravu. Un visbeidzot, komisārs Tajāni ir beidzot nācis klājā ar konkrētu priekšlikumu, līdz ar to padomē, tā ir jautājums, vai vecā konvencija tomēr netiks atkal bloķēta un lai tagad pēc desmit gadiem šīs noteikumi varētu beidzot stāties spēkā. Paldies jau iepriekš. Honorable Duchamp. Uh, Duchamp kungam vārds. Děkuji za slovo, pane předsedo. Uh, já bych chtěl nejprve eh, protestovat proti názoru. Paldies. Uh, pirmām kārtām runājot par eiro viņieti, es gribu iebilst jau Žembovska kungam. Es domāju, ka tur nav problēma runājot par izmaksām, kas saistīts ar eiro viņa cieviešanu. Jā, protams, izmaksas būs, bet tā ļaus samazināt CO2 emisijas. Katrā ziņā par šīm izmaksām un ieguvumiem var debatēt. Eiropas komisija nesen ir nākusi klajā ar uh, regulas projektu konkurētspējas uzlabošanai dzelzceļa transportam. Šai jomā ir vairāk problemātiski jautājumi. Tieši tāpēc vairākas dalībvalstis iebilst pret šo priekšlikumu. Vai jūs plānojat nākt klajā ar kādu politisku iniciatīvu Čehijas prezidentūras laikā, lai rastu atbilstošu kompromisu šajā jautājumā? Lasciamo in sospeso la domanda. La... Paldies. Mēs šo jautājumu atstāsim. Tātad eh, tālākam laikam Liberatskij kungam vārds. Paldies. Eh, Priekšsādātāji, ministra kungs, es eh, uzklausīju jūsu ievadu stāstījumu ar lielu interesi, jo mūsu sasaukuma termiņš tuvojas beigām un eh, drīz jūs eh, paliksiet viens, jo mēs nodarbosimies ar citām lietām, bet krīz, krīze saglabāsies. Runājot par zemes transportu, par pārvadātājiem, eh, bieži vien tie izmanto veco autotransportu. Vai jūs risināsiet šo jautājumu? Avio transports arī tur uh, iestājas krīze palielinās nelaimes gadījumu skaits, un tas pats attiecās uz dzelzceļa transportu. Jūs kādu brīdi būsiet, tā teikt, bez parlamentu palīdzības un sadarbības, un jūs darbosieties pie šiem jautājumiem, bet, kā es teicu, jūs būsiet vieni. Un otrs jautājums. Koridors, kas savienos Čehiju, Poliju un Zviedriju. Uh, Eh, kas savienos ar eh, Eiropas dienvidiem. Vai jūs paldiesiet savu atbalstu šim projektam? Un beigās es gribētu pateikties jums par jūsu vārdiem, par to, ka infrastruktūrā ieguldītie līdzekļi ir ļoti svarīgi, tīpaši krīzes apstākļos, ir tīpaši tad, kad mana valsts grib ierobežot šos izdevumus. Paldies! Kurē? Vārds nākošam runātājam. Ministri, je voudrais revenir sur la question. Ah, Flatras kundzei vārds. Paldies. Es gribētu atgriezties pie ceļu drošības jautājuma. Mēs tagad esam 2009. gadā un uh, mērķis 2010. gadam ir samazināt uh, uz pusi bojā gājušo skaitu uz ceļiem. Es gribētu uzdot jautājumu, kā jūs uh, gatavojaties panākt šo mērķi? Un precīzāk, Kāda ir jūsu stratēģija, lai rastu vienošanos par eh, tekstu, par kuru tika balstots, eh, balstots 17. decembrī parlamentā, lai eh, stiprinātu likumdošanu ceļdrošības jomā? Jo mēs zinām, ka pastāv problēmas ministru padomē par šo tekstu, un es gribu izmantot iespēju un uzdot jums jautājumu par šo tēmu. Paldies! Paldies! Vārds nākošam runātājiem, paldies. Es gribētu sākumā atvainoties par eh, to, ka ierados novēlot, man lidmašīna kavējās. Tāpat gribētu eh, teikt ministra kungam, ka mēs visi neesam viensprāts par eiro viņieti, bet eh, mūsu nostājas nav arī pilnīgi pretējas. Eiropa ir ļoti dažāda un bez patiesām uh, multimodālām uh, alternatīvām mums tik tiešām būs zināmas problēmas ar komisijas priekšlikumu un uh, esmu pateicīga par uh, Kadrāvī kunga darbu, pateicīga Kadrāvī kungam par darbu un risinājumiem. Runājot par sastrēgumiem, gribu uzdot jautājumu ministra kungam, vai jūs saprotat, ka tas risinājums, uz kuru mēs virzamies, tad tas izslēgs arī kādas turpmākas juridiskas neskaidrības, Eh, hay un problema. Runāt par kopīgu gaisa telpu, es eh, esmu no Spānijas, es saprotu, kāda ir eh, padomes problēma ar klauzulām, kuras mēs gribējām ieviest ar Kostas kunga ziņojumu palīdzību runāt par gaisa drošību, bet es nezinu, vai tas ir kaut kāda sekretariāta darbības kļūda vai kaut kāda cita neveiklība, bet uh, un es šeit par to negribētu strīdēties, bet ir uh, klauzulas, ar kurām bija paredzēts uh, atrisināt šo gaisa drošības jautājumu Gibraltārim. Uh, parlaments iestrādāja šādas klauzulas savā tekstā, tāpēc es gribētu zināt, vai jūs izmantosiet parlamentu tekstu, kurā ir ierosināts risinājums, tā vietā, lai ņemtu uh, vērā to, ko padomu lēma. Runājot par uh, ceļu drošību, Un par Flotaskundas uzdoto jautājumu arī mani interesē, kas tālāk notiks, jo, ja mēs lasām Čehijas prezidentūras programmu, tad tā ir diezgan sarūktinoša, jo vienīgais eh, par ceļdrošību ir eh, priekšlikums 2011. Eh, gadam par ceļu attīstību bet eh, nav nekas konkrētāk par eh, šo izvirzīto mērķi visām dalību valstīm samazināt uz pusi bojā gājušo skaitu ceļu satiksmes negadījumos. Es gribētu zināt, kādi ir Čehijas prezidentūras plāni attiecībā uz eh, direktīvu par pārobežu sodāmību, sodu uzlikšanu. Parlaments apstiprināja pirmā pīlāra risinājumu. Lisinā, bet kopienas līmeņa risinājums padomē līdz šim, cik tālu mēs zinām, ir tāds, ka rīcība tiks veikta trešā pīlāra ietvaros, bet mēs zinām, ka divpusējā nolīguma darbojas, daudz pus, kopienas līmenī tas nedarbojas. Katrā ziņā arī tur situācija mainīsies, ja Lisabonas līgums tiks apstiprināts. Katrā ziņā es gribētu jautāt ministru kungam, kurš gan kā norādīja nesen savā matā, uh, varbūt viņš tieši spēs atkāpties no tām problēmām, kādas ir bijušas iepriekš, un varbūt viņš varētu būt drosmīgs un varētu censties virzīties uh, uh, mūsu paustās pozīcijas virzienā. Nulli groši. Jā, danke, Vorsitzende, ich möchte. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos prezidentūrai par to, ka viņi arī trilogu sarunās, es tiešām spējuši ļoti racionāli risināt dažās lietas manuprāt, nākošo nedēļu laikā tieši par ceļu transportu tas atkal būs ļoti svarīgi. Gribu norādīt divas lietas tieši ceļu transporta paketē. Mēs runājam, ka ļoti svarīgi 12 dienu not noteikumiem, kas ļoti svarīgi. Tika veikts arī pētījums par to, ka tas īstenībā nav tieši saistīts ceļu satiksmes drošību, bet gan par pašas profesionālās die darbību, kas 12 dienu noteikumos netika iekļauts. Nākošais gribētu tomēr zinām pēcticību nodrošināt, ja kopsakarību ievērošanu. Mēs runājam par atklāto vienoto tirgu, un Simpsons arī jau par to runāja, un viņš arī bija nedaudz pārsteigts par dažādiem, es biju pārsteigts par viņu dažādiem izteikumiem, kas, manuprāt, atspogļo to, ka apvienotā karaliste aicina stingru noteikumu izstrādāšanu attiecību iekšējiem tirgumam pēkšņi sanāk, ka veselas valstis maina savas tradicionālās nostājas, bet nu lai kā arī tas būtu. Jūs runājat par konkrētiem ierobežojumiem, jo zinat, ka tas ir jādara padomas nostāja, un es zinu, ka jūs personīgi paužat citu viedokli, bet jums jārunā šobrīd padomas vārdā. Tomēr man interesē par to, kā mēs redzam šo attīstību nākotnē. Nevar būt tā, ka tie cilvēki šobrīd ierobežo tirgu un nav um, spējuši izklausīt dažādu kritiku, līdz ar to tagad nosaka toni. Uh, No otras puses, parlaments pieprasa nemitīgi, vismaz no komitejas priekšlikuma izriet, nu, šīs dažādās firmas, kas ir no paskastījušas firmas, tiktu tiešām likvidēts. Tieši tāpēc, ka mēs zinām, ka tieši šādas paskastījušas firmas uh, uzsāk uzņēmētbrību tajās valstīs, kuru vai nu sociālo vai dažādu fiskālu mm, priekšrocību dēļ, bet viņi īstenībā tikai kropļo tirgu. Tāpat laikā, ja mēs viņu šādu paskastīšu darbību, firmu darbību ierobežojam un nosakām, ka uzņēmē darbību var tikai uzsākt konkrētos mm, nosacījumos, nu, es te sagaidīju, ka šāda arī pieeja tiktu skaidri pausta, runājot par konkrētiem ierobežojumu tirgumu. Jo mēs te saskatām globālas tendences, kuras mēs nevaram ignorēt. Mēs nevaram neviens puses runāt teorētiski, kas ir kas, kur mēs aizstāvam it kā vienoto tirgu, un otrs puses tātad atstājam pilnībā, pilnībā nenoregulēts attiecības. Un, protams, nu, Luksemburga, lai gan man būtu ļoti um, mīļa valsts, es tomēr nevaru atbalstīt viņu īstenotās politikas, kur ir vairāk firmu nekā pat uh, autostāvvietu. Mums tiešām ir jārunā par to, un es jums īsti atgādināšu, ko tā tie kolēģi, kā jau iepriekš mēs esam atteikušies no vesela principa, subsidaritātes principa ievērošana drošības un infrastruktūras vējā. Un šīs nu ir tās lietas, kur tomēr baidzētu nacionālām valstīm atstāt pilnības rīcības brīvības. Un līdz šim tas bijis arī vairākuma viedoklis. Mēs nekad neesam runājuši parlaments pret, vienmēr esam uzskatījuši, ka tam ir jāpaliek kā nacionālai kompetencija. Paldies! Rūtē, tā lista interventi no Stokman. Stokman lūdzu tālāk. Jā, paldies priekšsādātāji, godātājs um, padoms priekšsādātāji. Es runāšu vēl par diviem citiem jautājumiem. Vai prezidijā varētu izslēgt lūgt mikrofonu? Jūs runājat par vēl citām lietām, kas ir saistīts. Un es nevaru pret tiem vērsties. attiecībā uz tām likumdošanas normām, kas šobrīd nav izpelnījušas prioritātes status. Viens ir Marko Polo projekts, saprot, ka tas ir svarīgs, un ja pat mēs tam to visu neesam reizu īsti izdiskutējuši, tomēr mēs varam runāt par konkrētu līdzekļu piešķīrumu, kā tas atbilst komisijas priekšstatam. Un te mēs varam atbalstīt komisijas kopējās nostājas, lai gan arī tas varbūt nu būtu nedaudz pārspīlēti, par kvalifikāciju pieeju, par dažādu aģentūru izveidu un tam līdzīgi. Tas viss, manuprāt, ir nedaudz daudz par daudz, ko jūs mēģināt visu šobrīd virzīt un attīstīt. Bet, ja jūs runājat, piemēram, par Marko Polo un par to, kā mēs varam reāli to izdiskutēt un attīstīt, izanalizēt, nu, tas būtu apsveicami. Bet krīzes situācijā mums ir cita situācija. Mums samazinās transporta nozari ceļu uz ceļiem, un līdz ar to arī samazinās transporta ienākumi Un mums var izdodoties tā situācija, ka transporta pārvedātāji nespējas uzturēt savu uzņēmēju darbību, jo ar šīm krītošām cenu, cenām, kas arī tad krītošām transporta pakalpojumu samaksu, viņi nespējas iztenot. Līdz ar to mums vajadzētu vai nu šos projektus apturēt, vai arī varbūt kaut kādā veidā uh, pārmainīt, lai katrā ziņā neiezaļētu šo svarīgo nozares darbu. Nākošais. um, dažādie noteikumi, kur mēs esam tagad paredzējuši, pēc kuras iepriekš nemaz pirms sārs un citu brūtisku apdraudējumu gadījumā neīstenojām, nu, tagad, manuprāt, būtu tiešām nepareizi, jā, samazinātos atkal lidap, uh, lidmaš, atvainot aviācijas apjomi, uh, pa mm, to, un mēs tagad gribam viņam skaidri pieprasīt, lai viņi izmē, iz, izmanto tikai tiem atvērtos lidojumu laikus, un gribam šāds ierobežos noteikumus izteikt aptuveni par 80%. Nu, ja mēs tiešām tik radikāli darbosimies, tas nāks ļoti slikti aviācijai Eiropā, īpašajā krīzes situācijā. Līdz ar to mums nevajadzētu panākt, nu, kad mēs iedarbinām principu lietotājs zaudētājiem Jums vajadzētu to paturēt prātā un ņemt vērā arī turpmākās padomas debatēs, bet savādāk vēl jums visu izdošanos un šķiet, ka jums ir ļoti ambicioza programma. Man tikai nedaudz pārsteidz par to, ka komisija nāk klajā ar vienu paziņojumu pēc otras, un vienalga vēlēšanas vai nevēlēšanas, tagad mums, piemēram, ir tik ļoti svarīgs jautājums, kā dažāda veida drošības apsvērumi un tam līdzīgi. Nu, tagad komisija beidzamā brīdī kaut ko nāk klajā, un vēlas, lai mēs tagad beidzamos mēnešos to atrisinām, bet tas vairs nav iespējams. Bet, manuprāt, manuprāt, ir apsveicami, ka padome ļoti daudz institīvis izrāda, un mēs, diemžēl, nespēsim visu to izdarot. Paldies jums, un lūdzu, tad īpaši pievērsiet uzmanību šiem diviem jautājumiem, par kuriem runāju. Paldies! Eh, abbiamo concluso la lista di interventi, credo che abbiamo... Tā, arī esam pabeiguši mūsu pieteikumus uzklausīt. Un tagad dosim iespēju tālāk risināt vairākus debatēs skatos jautājumus. Un mēs sākumā vidskungam lūdzām koncentrēties uz atsevišķiem jautājumiem, bet tagad atkal ir citi piedāvājumi. Uh, nākuši klāt, tā kā es nezinu, vai ar tiem visiem varēs tik pilnīgi labi galā, bet labu veiksmi. Paldies, priekšsēdētāji. Un es centīšos atbildēt uz cik nu vien iespējams daudziem jautājumiem. Ja nevarēšu tagad, tad mēģināšu vēlāk. Tātad kādā kārtībā jautājumi tika uzdot, tādā arī mēģināšu atbildēt, varbūt kādreiz kļūdīšos ar, ar vārdiem, tāpēc uzreiz jau atvainojos. Marinesko kungs pieminēja to, ka ir nepieciešams eh, pārunāt visu par Eiropas vienotiem debesīm un EASA. Uh, Un mums ir nepieciešams laiks, lai varētu <clears throat> sanākt kopā un abus šos jautājumus vienlaicīgi aprunāt. Tā tam tiešām vajadzētu būt. Paldies, ka mums tiek dots laiks, lai to visu organizētu un lai mēs varētu arī uzklausīt visus jautājumus un komentārus. Patiešām šīs lietas ir grūti atdalīt. Tas jā, aplūko kopā, un es domāju, ka tā arī ir eh, vienotā pozīcija padomē. Eh, Laihfrīda kunga jautājums, vai es pareizi saku, eh, atvainojos, ka man tik lūda negāja par lielajām smagajām mašīnām. Grauškungs jau daļēji uz to atbildēja. Tas ir jautājums, kas ir jāsakārto dalībvalstīm pašām savā likumdošanā. Iespējams, ka kaut kad nākotnē tas tiks pacelts Eiropas Savienības un Eiropas parlamenta līmenī, tiks meklēts risinājums. So... Bet pašlaik jāsaka, ka tas ir visai jūtīgs dažādām valdībām jautājums un kādas tad ir Eirovīnietas sakarā uh, iespējamās atšķirības. Te jau debatēs tika minēts, ka lielākā atšķirība ir tā, kāda ir tranzītu valstu attieksme pretēji tām valstīm, kuras sevi neuzskata tik izteikti par tranzītu valstīm, bet vairāk par perifēri esošamām valstīm. Un te nu būtu jāatrod kopīga valoda, un tā arī tā lielākā eiro viņiet sakrā minamā problēma. Uh, par dzelzceļa koridoriem Kustašera kungs. Jā, mēs pilnībā mērā apzināmies, ka šie koridori ir izteikti prioritāti mums. Un tas ir kaut kas tā, tāds, kuram jāpiešķir uh, vislielākais svarīgums runājot par cilvēku mobilitāti tīpaši krīzes apstākļos. Tas ir kaut kas tāds, kas mums ir nepieciešams. Nevis vienkārši tāda uh, rietuma austrumās, bet arī uh, ziemeļu dienvidu virziens. Abi šie virzieni ir tādi, kuriem ir svarīga vieta. Kā jau es to akcentēju savā uzrunā, Tālāk bija jautājums uh, par konkrēt spējīgiem dzelzceļa tīkliem. Mēs arī pilnā mērā apzināmies, cik tas ir svarīgi un cik arī lieli riski ir saistāmi gan ar dzelzceļa transportu, gan ar pasažieriem. Un, ja mēs eh, kaut kādā mērā neapdraudētu pasažieru transportu, tad mums būtu jāvirzās šajā virzienā, bet nu tomēr mums jādomā par pasažieru drošību. Libretskī kungs eh, runāja par ten koridoriem un par maksājumiem. Varbūt, ka es esmu kaut ko nepareizi savās piezīmēs atzīmējis, bet Senneris kundze eh, runāja par ceļu drošību un vēl viens runātājs Un abi šie runātāji pieminēja drošības regulējošos jautājumus pārobežu sakarā. Un zināmā mērā te var būt kompetenču sadursme, bet tas ir jārisina no vienas puses transporta nozarē un iekšējā, uh, iekšējās uh, lietās un tieslietās no otras puses. Ja tas tā nebūs, tad mēs nevarēsim tālāk turpināt šos jautājumus. Mums vispirms ir skaidri un gaiši jāsaprot, eh, kuras no ministrijām ir primāri atbildīgas. Arvien svarīgāk ir vienreiz pieņemt šajā sakarā lēmumu, jo ceļu tīklojums uh, paliek arvien plašāks, un līdz ar to mums ir arvien vairāk pārobežu problēmas, ja robežu čērsošanas problēmas. Mēs vēlamies atrisināt uh, drošības jautājumus arī aprīļa neformālajā padomē, padomas sanāksmē. Grauša kungs runāja par 12 stundu uh, noteikumu Un es domāju, ka viņš visai pareizi skatās uz šīm lietām tādā nozīmē, ka mums atkal būs jānonāk pie kompromisa. Viena iespēja ir saistīts ar to, ka no vienas puses ir kabatāžs, no otras puses ir 12 stundu likums. Varbūt, ka var iet šajā virzienā, bet tomēr to visu noteiks, cik lielā mērā mēs vienosimies un cik lielā mērā arī nē. Uh, Fiktīvās nozares ir jautājums, kas saistāms ar tirgu un tirgus attīstību. Tas arī tiks pārunāts padomē. Un ja mēs vēlētos izvairīties no atsevišķām likumdošanas normām, ko paredzējis likumdevējs, tad tomēr jāsaka, ka mums jāņem vērā, kāds bija padomas viedoklis un nevis uh, tikai, ko domā uh, Čehijas prezidentūra, ir jāņem padomas vairākumu viedoklis vērā un tas, ko domā personiski e, Čehijas prezidentūras transporta ministrs, tas, protams, ietilps Čehijas prezidentūras procedūrās. Un par Marko Polo Štokman kungs teica, ka transportēto preču apjoms samazinās un ir vairāki ekonomiski projekti, kad tos uzsākt, tie izskatījās ļoti daudzsološi. Un nekad um, nevienam neienāca prātā, ka tāda ekonomiskā Uh, krīzes pavērsienu iespējamību var notikt. Un tas jau nav saistīts ne tikai transporta jomu, bet ar jebkuru jomu, ar jebkuru investīcijas aktivitāti. Un nu, var to, ar to arī jātiek galā. Paldies, ka pieminējāt arī to, kas saistīts ar laiku piešķiršanu, gaidīšanas laiku piešķiršanu gaisa transporta operatoriem. To mēs tiešām varam izmantot savās diskusijās padomē, līdz šim tas mums vēl netika e, piedāvāts kā diskusēju objekts. Es domāju, ka es esmu lielāku tiesu no minētā komentējis, bet vēlreiz man jāsaka, ja nu ir nepieciešams vēl kaut ko precizēt, tad varam to darīt gan rakstiskā veidā, gan divpusēji. Paldies par jūsu uzmanību, paldies par laipnu uzņemšanu. Liekas, ka mēs varam uzskatīt, ka darbs ir ritējis labi. Mēs esam izveidojuši labas darba attiecības ar Čehijas prezidentūru un mūsu komiteju. Mēs vēlamies daudz eh, paveikt, bet arī vienlaicīgi saprotam, ka kaut kādā mērā mūsu aktivitātes būs jāierobežo tajā pusgadā, kas mums ir vēl atlicis darboties kopā. Mēs varam, zinām, progresu panākt un esmu pārliecināts, ka prezidējušās valsts transporta ministrs varēs eh, arī paļauties uz parlamenta eh, darba standartiem, kuri ir sevi pieteikuši jau iepriekšējo valstu prezidentūru laikā. Es tagad pavadīšu ministru no mūsu darba telpas, un tad mēs atkal varēsim atsākt darbu.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 Please may the meeting come to order. We could... Uh, lūdzu, ieņemiet vietas, mēs turpināsim sēdi. Mēs gribam ar uh, uh to paneļa uh, pārstāvjiem uh, veikt uh, sarunas un mēs zinām, ka viņi izteiksies noteikti īsi un precīzi. Un, Tātad mēs gribētu uzklausīt ziņojumu par jūsu viedokli, par to, kas ir izdarīts, par to, kas noticis. Tātad vispirms došu vārdu Bārzī Patakī kundzei. Paldies, priekšstādātāji! Mans uzdevums šodien ir sniegt pārskatu par diviem ļoti interesantiem jautājumiem, kas tika pārunāti stoā ietvaros Eh, pirmais par eh, satelīta navigācijas programmu un otrs eh, alternatīvās tehnoloģiju programmas ceļu un gaisa transportam. Runājot par pirmo. Pirmajā septembrī 2006. gadā notika konferences diskusijas par šo jautājumu un uh, tika organizēts seminārs, to organizēja Eiropas tehnoloģiju novērtēšanas grupas, tā ietvaros Gunters Hains, profesors no Mīnhenes, vadīja šo darbu un tajā piedalījās eksperti un notika diskusijas par galējo programmu. An absolute clear statement about the seminārā tik skaidri pausts, cik svarīga ir šī programma un cik svarīgi ir dažādie pielietojumi. Tika arī norādīts, ka Galileo programma iet tādā pašā virzienā kā mobilo Tehnoloģija attīstība ir aplēses, ka 150 tūkstoši darba vietu var radīt Galileo uh, programmas ietvaros, un eksperti paredz, ka uh, tiks radīts arī papildus uh, darba vietas, izstrādājot vēl dažādas papildus pielietojumus un nodrošinot pakalpojumus saistībā ar programmu. 2025. gadā satelīta navigācijas sistēma tirgus Eh, droši vien būs apmēram pāris simt miljārdu eiro. Eh, workshop... Es domāju, ka tā kā šis seminārs tika organizēts mm, jau pirms diviem gadiem, mm, būtu dažas ļoti svarīgas eh, mm, piezīmes, ko vajadzētu šodien uzsvērt. Pirmais – Galileo programmā notiek kavēšanās, pilnīga uzstādīšana un satelītu darbības nodrošināšana ir paredzēta, ka tas tiks nodrošināts līdz 2010. gada beigām. Tagad mēs ļoti labi zinām, ka tas reāli varētu notikt 2013. gadā. Manas minētajā seminārā tika runāts par koncesiju procedūru un uh, par dažādām uh, ar koncesijām saistītām problēmām. Galvenā saruna tēma bija riska kopīga uh, uzņemšanās un pārvaldība, un bija pilnīgi skaidrs, ka daži riski būtu jāuzņemas arī privātai pusē, piemēram, uh, Uh, izstrādes uh, risks, uh, snieguma risks un citi, bet ir daudz jautājumu, kas ir saistīti ar tirgus risku, atjaunošanas risku, trešās puses atbild, civiltiesku atbildību. Un par to arī netika panākta pilnīga vienošanās. Un bija runa par to, ka mums vajadzētu mainīt Galileo finansēšanas modeli. Laika grafiks e, bija un joprojām ir izšķiroši svarīgs. Ne tikai saistībā ar e, Galileo programmas e, darbības uzsākšanu, bet saistībā arī ar regulācijas pasākumiem un vidi. Ir daudz dažādi pielietojuma aspekti un citi jautājumi, kuri nav vēl līdz šim noregulēti, tā piemēram, uh, publiski regulētie pakalpojumi. Issues, um, Tāpat arī vēl ir citi jautājumi - datu aizsardzība un uh, privātās tiesības. Tad gribētu minēt vēl vienu ļoti svarīgu punktu. Lai mums būtu gluda pārēja no vienas fāzes uz otru projektu fāzi, ir nepieciešams skaidri nodalīt pienākumus un riska nodalīšana starp privāto un publisko sektoru. Tāda ir šī brīža diagnoze, un neaizmirstiet, ka mēs uh, saskaramies šodien ar tādām pašām problēmām. Uh, seminārs uh, bija ārkārtīgi interesants un uh, tajā tika norādīts uz dažādām grūtībām saistībā ar Galileo programmu. Otra tēma ir alternatīvās uh, tehnoloģiju iespējas ceļu un gaisa transportam. Hārbor kungs uh, piedalījās šajā darbā no mūsu puses, bet viņš šobrīd nav klāt. Uh, Tik apsvērtas dažādas e, ceļa un gaisa e, transporta opcijas, un dažas tehnoloģijas e, jau tiek komerciāli attīstītas un izvērstas. Tomēr nav iespējams paredzēt, kuras tehnoloģijas izvirzīsies kā veiksmīgākās, kā vairāk izmantotās Eiropā. Šai kontekstā projekta mērķis bija izveidot tādu kā piedāvājumu katalogu uzskaitījumu un pārskatu par alternatīvām tehnoloģiju opcijām uh, ceļu un gaisa transportā. Viens uh, šī darba secinājums ir tāds, ka praktiski visi eksperti bija viensprātis, ka pašreizējās diskusijās par alternatīvām ir uh, trīs galvenie faktori. Pirmais Uh, fosīlo resursu izmantošanas samazināšana, uh, klimatisko izmaiņu potenciālā ietekme un uh, konkurētspēja. Es domāju, ka galvenais secinājums no šiem abiem ziņojumiem un visa šī izpētes darba ir tāds, ka mums ir eh, labas iespējas eh, risināt šo problēmu ceļu transporta sektorā, bet mēs saskaramies ar ļoti lielām problēmām gaisa transporta sektorā. Eh, situācija ir tāda, ka gaisa transporta sektorā ir ļoti stingra regulācija drošības eh, jomā, un tāpēc nav viegli atrast reālu risinājumu. Eh, tehnoloģijas, kas ir iekļautas šajā uzskaitījumā, katalogā ir daudz sološas, bet katrai ir savi vājie punkti. Katra eh, tehnoloģija saskars ar kaut kādām grūtībām lai nodrošinātu visu Eiropas Savienības 27 dalību valstu vajadzības. Kolēģi, man ir daudz informācijas par abiem uh, semināriem, un ja jums ir kādi jautājumi, es uh, labprāt centīšos tiem atbildēt. Paldies! Vielen Dank, sehr verehrte Frau Kollegin. Ich gebe gleich das Wort. Paldies, cienītā kolēģi. Nākošajam kolēģim vārds Katālisam. Lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos papildināt kolēģis nu pēc sniegtu ieskatu par šiem diviem ziņojumiem, diviem projektiem. Stāv pagājušā gadā arī turklāt izskatīja cits papildus projekts, kas turpinājuši tālāk attīstīties, un tas pirmkārt ir tādēļ pētījums. Un otrs ir ļoti interesants darbs pētījums par, par eh, padošanu distance līgumiem. Neatvienot, tas domāts par tālsatiksmi. Mēs tiešām skatāmies par daudziem drošības aspektiem un daudzajiem nelaimes gadījumiem un ar fatālu iznākumu mēs tiešām esam uh, izpētījuši dažādus aspektus, gan no pārvaldības viedokļa, un ir meklēts alternatīvas, kā tiešām šo tam uzlabot situāciju. Līdz ar to pētījums par drošību bija vērsts uz to, lai izveidot konkrētu pamatu tālākiem ieteikumiem, rekomendācijām Eiropas līmenī. Un tas bija domāts, lai mēs tiešām varētu uzklausīt dažādus ekspertus. Taču ir zināms sarežģījumi šādā informācija par ceļu satiksmes negadījumiem netiek apkopot Eiropas līmenī. Līdz ar to mums nav viegli šo pētījumu turpināt. Līdz ar to mums vajag veikt ārējus pētījumus, kas ļauj nodrošināt šādu ieskatu par dažādiem pieejam, dažādiem risinājumiem. Piemēram, par risku analīzi un par to, kāda seks ar to saistās. Nu, tas nozīmē to, ka vispirms mēs pievēršam uzmanību profilaksē. Mm, kāds ir saistās ar tuneļu izbūvi? Mēs saprotam, ka arī tuneļi pēc tam eh, eksploatācija rada jaunus riskus, bet tieši izbūves procesā ir jāsaprot, kāds ir šie riski, kad tos izmanto, piemēram, ātri satiksmes vilcieni, atgaitas vilcieni. Parasti tiek norādīts, ka tieši ņemot vērā konkrētas situācijas ir jāizpēta un jāizvērtē tāda Eiropas risku analīzes standārts. Tas bija tad, tad pirmais, kas vērsts uz um, drošību tuneļos. Otrs ir nedaudz plašāks, un tas droši vien būs tāds ilgtermiņa projekts par tālsatiksmi līdz pat 2050. gadam. Te mēs esam risinoši to divos posmos. Pirmkārt, bija paredzēta ļoti interesanta uzklausīšana un diskusijas ar ekspertiem. kur mēs arī ļoti rūpīgi izsvērtējam, kā mēs varam sagaidīt, kāda būs šī satiksme 2050. gadā un arī periodā laikā līdz tam atskaits punktam. Un par to mēs runājam, kā mēs arī atsevišķus mērķus varam nospraust un uz tam virzīties. Uh, Pirms mēs šādus mērķus uzstādām, mēs vēlamies panākt mazāku atkarību no naftas un dabas kā tāds sagarījumā no naftas un samazināt CO2 emisijas. Un turklāt samazināt par 60%. Vienlaikus mēs vēlamies arī panākt, lai šī pieeja transportam, transporta izmantošana nesamazinātos. Tie ir divi lieli mērķi, kuri savstarpēji konkurējoši, bet kas tomēr jāspēj apvienot. Turklāt mums arī balstoties dažādiem iespējamiem risinājumiem, attīstības scenārijiem Eiropā, esam mēģinājuši arī noteikt, kādi ir tie pasākumi, kas būtu jāspēr, lai šos augstos mērķus sasniegtu. Sekot šiem attīstības scenārijiem. Un viens no tiem ir ļoti labi organizēta Eiropa, kas strauji reaģēja reaģē arī uz um, augsto tehnoloģiju izmantošanu, kas ir reāli iespēja. Otkārt, jūs redzat, kāda ir šī tālākā attīstība, kāds būs šis scenārijs. Mums jāskatās, kāda būs reāla attīstība. Un treškārt, mēs virzamies uz to iespēju, ka viss noies pavisam greizi, ka ekonomika palielināsies, būs recesija, un Eiropa paliks arvien <clears throat> atkarīgāka no ārējiem resursiem. Un tā kā šie trīs dažādi modeļi, kurus mēs esam aplūkojuši šajā pētījumā, un līdz ar to iz, izriet no tā arī attiecīgi jautājumi. Kāds būtu labākais risinājums atbildi reakcija mērķu sasniegšanai? Nu, un te ir konkrēts arī secinājums, ko es tā jums varu darīt zināmu. Uh, ja nu mēs izstrādājam un vēlamies uz spēcīgu Eiropu, kas ir neatkarīga, tad mums ir jāspēj ļoti daudz naudas infrastruktūrā investēt un arī tālākās jaunās tehnoloģijās. Mēs paredzam daudz dažādus jaunus pasākumus. Nav arī paredzēts patentu risinājums vienots, mm, ja nu, tāds risinājums, kas tiešām ļaut pateikt darot to un to, visi mērķi tiks sasniegt. Tas nav iespējams. Tādēļ ir jāspēj paredzēt dažādi risinājumi, tos um, miksējot, kombinējot, mēs līdz ar to arī varam tuvināties šiem mērķiem. Un te nu konkrēti priekšlikumi, kā piemēram, inovatīvo tehnoloģiju izmantošana. Eiropas līmenī mums tiešām jārīkos aktīvāk, lai šos piedāvājumus tirgū mēs jau varētu ielaist iespējami drīzāk Un ja nu šīs jaunās tehnoloģijas vēl tālāk tiktu attīstīts, tad mums savukārt jāparedz konkrēti stimuli šo tehnoloģiju attīstībai. Un Eiropā mēs nevaram to atstāt tikai pašplūsmā. Kopumā jāatzīst, tas bija ļoti interesants pētījums, interesants darbs. Un tam, kam tas interesē vairāk, lūdzu tiešām arī uzskatu, ka jums nebūs velti um, patērēts laiks, ja jūs to iepazīties dziļāk. Jo tas tiešām sniedz atbildes par to, kā mēs varam veidot ilgspējīgu transporta politiku. Jo galu galā mums ir jāsaprot, ka transporta politika nozīmē cieši sazobi ar visām citām nozarēm. Tas arī nu viss no manas puses un tikai vēl daži galavārdi. Transporta komitejā mums jāspēj nākotnē būt daudz tādiem aktīvākiem. Nevis nogaidīt, bet pašiem jānāk klajā ar iespējām īpaši atsauciet vienam uz stoā risinājumiem. Lūk, mūsu savukārt instruments budžets, un mēs varam arī varbūt tad attiecīgi ar nodokļu vai citu budžeta iespēju izvērtēšanu arī šos to idejas virzīt. Un tad mēs varētu arī turpināt risināt sarunas par citiem priekšlikumiem, kas ir viens no mūsu parlamenta, parlamentāriešu uzdevumiem. Es ceru, ka mēs tiešām visi arī turpināsim šo labo darbu, kas, protams, būs ilgtermiņa darbs. Vismaz tas, kā arī līdz šim bija divi gadi vismaz. Tā, tālāk vārds tikā kundzei. Lūdzu. Jā. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pastāstīt, ka biju piedalīsies, esmu piedalīsies dažā, dažos to organizētos pasākumos, un būtu vērts arī sīkāk tos papētīt, šos dokumentus, bet vēlos arī izteikt vienu rekomendāciju. Strādājot ar to, mums ir vairāk jāinvestē pētījumos, kas saistīti ar intelģentām transporta sistēmām, īpaši attiecībā uz iekšējām izmaksām, šiem pētījumiem noteikti jābūt. Līdz es gribētu tad arī atsaukties uz komisijas rekomendāciju Paldies, līdz ar to atsaukšos tiem kolēģiem, kurus ievēlēs jaunajā parlamentā septembrī, nu tad ir laiks jums arī to paturēt prātā, un tad līdz ar to domāts arī septembrī kāds jauns pētījums mēs nu pieprasīsim to sagatavot. Manuprāt, tā ir ļoti laba iespēja atsaukties uz mūsu uzkrātu iepriekšējo pieredzi, tālāk balstīties arī tālāk uz šādiem stāvzinātniskiem pētījumiem. Nākamais darba kārtībā paredz, ka mūsu pirmā sanāksme septembrī, nu tātad būs uzreiz, pirmais uzdevums būs iepazīties kolēģiem vienam ar otru un uzreiz ķerties pie izvērtējuma, kuri ir šie aktuālie projekti, pie kuriem ir jāspēj turpināt un attīstīt tālāk. Un pēc tam es skatu, ka mūsu kolēģi jau ļoti labi šo darbu ir darījuši, un līdz to mēs nedrīkstam šo uzkrāto pieredzi pazaudēt. Vai vēl kāds pieteicies? Nē, labi, tad pateicos jums godātie divi abiem pārstāvjiem, Basī Pataki un Ekas kundzei. Un tagad līdz ar to arī slēdzu slēdzu, un visi, kas nepiedalās koordinātors, tad eh, lūdzu atstājiet telpu, iespējami ātri. Nu, protams, nav jāskan pa galu pa kaklu, bet, nu, lai mēs raiti varētu uzreiz sākt koordinātoru sanāksmi ierobežotā koordinātoru lokā. Mēs tad atsāksim darbu pēc trim apus minūtēm. Paldies. Visiem pārējiem.